Okay, friends, we start this meeting. Sāksim darbu. It's too late. Dažas minūtes uh, esam nokavējuši. Um, and all the languages. Laipni lūgti kolēģi. Un ir uh, nodrošināts tulkojums visās oficiālās valodās, izņemot dāņu, somu, horvātu un maltiešu. Un Gribēju jums paziņot, ka pirmais trilogs par Eiropasi kopā kopīgi ar kultūras komiteju notiks 10. oktobrī no 10. līdz 8.30 šovakar. Un Šodien mums ir paredzēta arī uzklausīšana kopīgi ar kultūras um, komiteju par Eiropas solidaritātes korpusu. Un uh, mēs uh, tātad dosimies uz zāli ASP1G3. Pūkstens 15. Vai visi kolēģi jau ir ieradušies? Referents ir klāt. Mēs kolēģiem atvēlēsim vēl kādu brīsniņu, piecas minūtes, lai viņi varētu paspēt ierasties zālē. We'll wait a couple of more minutes since the... Vēl kādu brīdi uzgaidīsim, jo streika dēļ kolēģi kavējas. Daudzi tagad nāk kājām uz parlamentu. Vēl 5 minūtes. Okay, friends, you have your vote. Kolēģi, esat paņēmuši līdzi balsošanas kartiņas. Sāksim strādāt. The, uh, compromise six. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. Article 2, uh, compromise 7. Septītais uh, kompromiss par pret atturas pieņemts. 139. grozījums par pret atturas noraidīts. 140. par pret atturas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 155. par pret atturas pieņemts. 156. par pret atturas noraidīts. 157. par pret atturas pieņemts. 7. par pret atturas pieņemts. Man izskatās, ka noraidīts, bet eh, drošības labad pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Atkārtosim. Šķiet, tehnika mūs pievīla. Balsojam elektroniski par septīto grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 22 balsis pret. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 167. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. And the vote is now closed. Beidzam balsot. Noraidīts 24 kolēģi balsoja pret 168 par pret atturas noraidīts 169 par pret atturas noraidīts 170 par pret atturas noraidīts 171 par pret atturas noraidīts 173 par pret atturas pieņemts, 174. par, pret, atturas pieņemts, 176. par, pret, atturas. Nu, man izskatās, ka noraidīts, saka priekšsēdētāji, bet pārbaudīsim labāk. Sākam balsot par 176. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 par 25 pret. Desmitais kompromiss par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 178. par pret atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīti. Pārbaudīsim 183, 184, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 186 par pret atturas noraidīts. 187 par pret atturas pieņemts, 188 par pret atturas noraidīts, 193 par pret atturas noraidīts, 11. kompromiss par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski.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 atturas noraidīts. 198. pār pret atturas pieņemts, 199. pār pret atturas noraidīts, 200. grozījums par pret atturas noraidīts, 12. kompromiss par pret atturas pieņemts, 12. Kas par? 12. kopā ar 215. Kas par abiem šiem grozījumiem? Pret. Atturas noraidīti. 13. kompromis par. Pret. Atturas pieņemts. 204. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 209. par. Pret atturas noraidīts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 213. grozījums par pret atturas noraidīts. 214. par pret atturas noraidīts. 216. un 217. kopā, un tie ir atsaukti. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts, 222. par pret atturas noraidīts, 223. par pret atturas noraidīts, 224. par pret atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 16. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 kolēģi pār 18 pret. 231. kas par pret atturas noraidīts, 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 15. grozījums kopā ar 236. Kas par, pret, atturas, man šķiet, ka pieņemti. Bet pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski.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 250. par pret atturas noraidīts. 251. par pret atturas man izskatās, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 251. Beidzam balsot. Pieņemts. 252. par pret atturas noraidīts. 253. par pret atturas pieņemts. 254. par pret atturas noraidīts. 230. Tas atkrīt. 237. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt trīsdesmit astotais par pret atturas noraidīts. 255. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 255. Beidzam balsot. Noraidīts. 256. par pret atturas noraidīts. 257. par pret atturas pieņemts. 258. par pret pret, atturas pieņemts, 259. par, pret, atturas pieņemts, 260. par, pret, atturas noraidīts, 261. par, pret, atturas noraidīts, 262. par, pret, atturas noraidīts, 263. par, pret, pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Bija pieņemts, atvainojos, saka priekšsēdētāja. 264. par pret atturas noraidīts. 265. par pret atturas noraidīts. 266. pār pret atturas noraidīts. 267. pār pret atturas noraidīts. 268. pār pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. bija pieņemts tikai ar viens balss pārsvaru. 269. par pret atturas noraidīts. 270. par pret atturas noraidīts. 271. par pret atturas noraidīts. 272. par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim, saka priekšsēdētāji, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts, jā. 274. par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 274. nav īsti skaidrs. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt septiņdesmit sastais par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 278. par pret atturas norādīts. Nākamie grozījumi ir atsaukti. Tagad 285. par pret atturas noraidīts. 286. par pret atturas noraidīts. 289. par pret pret atturas pieņemts, 290. par pret atturas noraidīts, 291. par pret atturas noraidīts, 292. par pret atturas noraidīts, 293. par pret atturas noraidīts. 19. kompromiss par komentārs no zāles. Jūs gribējāt 293. pārbaudīt labi. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. ar divu balsu pārsvaru tikai. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 297. par pret atturas pieņemts. 298. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tikai ar viens balss pārsvaru. 18. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 33. grozījums par pret atturas noraidīts. 2. un 35. kopā, kas par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par šiem diviem. Beidzam. Noraidīti tikai viena balss. 36. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski, jo jūs pietiekam dušīgi neceļat roku. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Arī ar viens balss pārsvaru tikai. 37. atkrīt, 38. kas par? Tomēr arī ir par 37. jābalso. 37. kas par? Pret, atturas, pieņemts. 38. par, pret, atturas, pieņemts. 3. un 40. kopā, kas par? Pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts tikai viens balss pārsvaru. 39. atkrīt. Ceturtais grozījums par pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. par pret atturas noraidīts. 43. par pret atturas pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts.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 atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. We check it once again, amendment 48. Bija kāda ķibela tehniska. Nobalsosim vēlreiz par 48. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas noraidīts. 56. Amendment 55, the vote is open. 55. tagad pārbaudīsim, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts tikai ar divu balsu pārsvaru. 56. par pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 50. Tātad eh, beidzam balsot. Pieņemts. Jā, es vienmēr eh, esmu noraizējusies, ka varbūt nepareizi pieņemsim grozījumu. 57. pār pret atturas pieņemts. Noraidīts. 58. par pret. Atturas noraidīts. 59. par pret. Atturas noraidīts. 60. par pret. Atturas noraidīts. 61. par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 63. Beidzam balsot. Rejected by four pie, ir eh, noraidīts. 64, those in favor, those... 64. par pret atturas noraidīts. 66. par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda, sākam balsot par 66. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. Pār. Pret. Atturas noraidīts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 73. par. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ir pieņemts, viss jau ir skaidrs. So, okay. We start again on amendment 70. Labi, sākam vēlreiz. 73. Sākam balsot. Elektroniski. Beidzam. Pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas noraidīts. 78. par pret atturas noraidīts.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 atturas noraidīts, 94. par, pret, atturas noraidīts, 95. par, pret, atturas noraidīts, 96. par, pret, atturas noraidīts, 97. par, pret, atturas noraidīts, Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. 98. par pret atturas noraidīts. 99. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzot balsot. Noraidīts. Simtais grozījums par pret atturas noraidīts. 101 par pret atturas noraidīts. 102 par pret atturas noraidīts. 103 par pret atturas noraidīts. 104. par pret atturas noraidīts. 105. par pret atturas noraidīts. 106. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 108.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 atturas noraidīts, 114. pār pret atturas pieņemts, 115. par, kopā ar 116. par, pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. Nobalsosim elektroniski par 115. un 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 117. par pret atturas pieņemts. Nu, nebija jau te nekāda pārpratuma, bet gribat tomēr pārbaudīt labi. Balsojam elektroniski. Nē, ne, nebalsosim. Tomēr 119. pār pret atturas noraidīts. 120. atkrīt. 121. pār pret atturas noraidīts. 122. pār pret atturas pieņemts. 125. 123. par Par to tomēr nav jābalso atvainojas priekšsēdētājs. 125. par, pret, atturas pieņemts. 126. par, pret, atturas noraidīts. 127. par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. 128. par, pret, atturas pieņemts. 129. par, pret, atturas noraidīts. 130. par, pret, atturas noraidīts. 131. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 131. Beidzam balsot. Noraidīts. 132. par, pret, atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts 39 par 1 pret. Paldies atzinuma autoram. be Mr. Casa for Mr. Mr. Okay. Mr. Casa. Uh, we are here. Yeah. Thank you for being here. We proceed uh, in... Paldies, tūlīt pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta. Un tas ir par jauniešu nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu dalību valstīs referenti Tomčus kungu, eh, kundzi aizstāv Kazas kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Es nolasīšu Tomčus kundzes runu, kuru viņa man atsūtīja vakar. Viņa ir kandidāte Slovenijas prezidenta vēlēšanās. Vēlam viņai panākums, kaut arī vēlētos, lai viņa paliek uh, mūsu vidū. Tātad ir saņem 224 grozījumi par uh, īstenošanas ziņojumu projektu. Viņa vēlas pateikties visiem grozījumu iesniedzējiem un kolēģiem. Uh, kuri deva savu ieguldījumu strādājot pie ziņojuma. Vairākums grozījumu uzlabo uh, tekstu, un uh, es uzskatu, ka mums ir labs darb, uh, pamats turpmākam darbam, runājot par saturu, kam, ko mēs uh, akcentējam. Uh, ir uh, runa par uh, to, ka nav pieejams pilnā, nav pieejama pilnā apjomā statistikas dati un ziņojums balstās uz ierobežotu informācijas apjomu, bet šai iniciatīvai nevajadzētu aizstāt nacionālos pasākumus, bet tas ir kā papildu instruments. Tāpat mēs uzsveram, ka ir jāuzlabo koordinācija starp starp eh, dažādām izglītības programmām un darba tirgu, lai saskaņotu pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgu. Ceturtkārt, mēs uzsverām, cik svarīgi ir eh, sasniegt bezdarbniekus, ir uh, nepieciešams īstenot vairāk orientētus pasākumus, reģistrēt bezdarbniekus un pievērst uzmanību cilvēkiem, kuri ir neaktīvi, nemācās un nestrādā. Un liela problēma ir arī jaunieši, kas ir neaktīvi, tādēļ ir nepieciešami individuālāk orientēti pasākumi. Ses, sestkārt, nodarbinātības kvalitāte ir jāpievērš uzmanība. Jaunieši ir, ir paredzēts, ka viņi saņems kvalitatīvu izglītību un varēs atrast labu darba vietas, bet nevienmēr tā tas ir Un septītais uh, iniciatīvas mērķis ir ilgtspējīga nodarbinātība, un arī tādēļ šie dati ir nepieciešami. Bet mums trūkst datus, dalību valstis nesniedz informāciju par nodarbinātības ilgtspējību. Astotkārt mēs uzsveram, cik svarīgi ir nodrošināt finansējumu ilgtspējību lai um, mazinātu jauniešu bezdarbu. Un būtu nepieciešams jauniešu nodarbinātības iniciatīvu pārveidot par pastāvīgu finansējumu iniciatīvu. Esam saņēmuši eh, labus ierosinājumus par to, kā uzlabot jauniešu nodarbinātības iniciatīvu nākotnē, tātad pievērst papildu uzmanību neaizsargātām jauniešu grupām, uh, vairāk pievērsties pārobežu darba tirgumu. Pateicos par visiem komentāriem un ierosinājumiem. Un, diemžēl, nevarēju, neesmu šai sēdē, lai atbildētu uz šo jautājumu. Paldies Kāsas kungām, kurš nolasīs šo vēstuli. Tagad vārds būs ēnu referentiem. Vispirms Benifai kungs no S&D grupas. Paldies priekšsēdētājiem. Pateicos kolēģim Kāzam, kurš pārstāv referenti Tomču par uh, ļoti liederīgo ierosinājumu. Vairumām punktu es piekrītu, jo tas liecina par ļoti konstruktīvo pieeju šim darbam. S un D grupas kolēģi ir iesnēguši virkni grozījumu lai papildinātu to, kas jau ir ierosināts referentam. Bieži vien nav iespējams sākotnējā tekstā iekļūt pilnīgi, iekļaut pilnīgi visus argumentus, jo arī apjoms ir ierobežot šādam dokumentam. Un mēs ceram, ka mūsu ieguldījums Uh, palīdzēs uh, uzlabot un precizēt uh, punktus, runājot īpaši par jauniešu nodarbinātības iniciatīvas prefinansējumu un par daudzgad finanšu schēmas izmantošanu. Es gribu pat pateikties kolēģiem Palneram, kurš pārstāvēja mūsu grupu faktu noskaidrošanas misijā Slovenijā un Horvātijā. Un šo pieredzi mēs ņēmām vērā, sagatavojot savus grozījumus. Ir uh, svarīgi lai uh, uh, šī uh, jauniešu nodarbinātības iniciatīva tiktu uztvērta kā svarīgs instruments cīņā pret jauniešu bezdarbu. Tas, protams, nav vienīgais šāds instruments. Ir jārod papildu līdzekļi Eiropas Savienības budžetā pēc 2020. gada, un dalību valstīm jāparedz lielāks finansējums. Ir lētāk veikt investīcijas šāda veida instrumentos, uh, nevis pēc tam cīnīties ar sekām, ka jaunieši, kas ir dinamiski, ir bez darba, nevar to atrast. Tas būtu svarīgs ieguldījums arī definēt, kādas kvalitātes piedāvājums ir jās, jāsagatavo šai jomā. Mums būtu uh, arī jāmācās no pagātnes kļūdām. Arī šīs programmas īstenošanā bieži vien uh, bija kavēšanās līdzekļu atmaksā vai kompensācijās. Piedāvājumi nevienmēr bija pietiekami kvalitatīvi, arī uh, runājot par mācekļa vietām, runājot par kvalitāti, esam sagatavojuši virkni grozījumu. Es ierosinu noteikti kritērijus, lai varētu izvērtēt uh, kvalitāti, lai varētu arī uh, noteikt kandidāta profilu un viņam sagatavot atbilstošu piedāvājumu. Eh, jauniešiem arī ir eh, dažādi ierosinājumi, un es domāju, ka mēs eh, varēs, varēsim panākt atbilstošu kompromisu, lai nodrošinātu lielāku jauniešu nodarbinātību, izmantojot šo iniciatīvu. Tas ir elements Eiropas Savienības politikā cīņoties pret jauniešu bezdarbu, lai jaunieši varētu ātri integrēt darba tirgu. Uh, Uh, un novērstu to, ka jaunieši tiek eksploatēti tāpat laikā. Uh, Eiropas Savienības institūcijām ir mm, nepieciešams arī izstrādāt ietvaru, lai nodrošinātu atbilstošu līdzekļu izmantošanu šajā jomā, uh, lai jaunieši jauniešu nodarbinātību veicināt un lai mēs varētu informēt komisiju vai darba grupu, ja tiek konstatēta neatbilstoša Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana attiecībā uz jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Šī mums ir uh, nepieciešams nodrošināt uh, to, lai uh, jaunieši, kas ir bezdarbnieki, gūtu uh, uzreiz labumu no šīs iniciatīvas. Man bija prieks sadarboties ar referenti, ar citām grupām un kolēģiem, un esmu gatavs turpināt šīs diskusijas. Paldies! Paldies Benifai kungam! Tagad vārds Žitnānskas kundzei no. EKR grupas. Paldies, gatavojoties Uh, ziņ, šim ziņojumam. Tātad es vēlos atbalstīt referentes ierosinājumu par to, kā uzlabot jauniešu nodarbinātības iniciatīvu un šo programmu. Mēs uztveram, ka garantiju uh, Eh, ņemot eh, vērā sarežģīto situāciju dalību valstīs, kur ir bīstami augsts eh, bezdarba līmenis. Ir konstatējumi, ka ko pie, secinājumi, pie kā nonākusi revīzijas palāta par uh, zaudējumiem, neatbilstoši līdzekļu izmantošanu programmas īstenošanā. Mums ir jārunā, protams, par uh, trūkumiem, bet jāatzīst šīs programmas pievienotā vērtība. Es uzskatu, ka šī iniciatīva neaizstāja dalību valstu pasākumus cīņā pret bezdarbu. Ir nepieciešams inovācijas, izglītība, uh, no eh, attīstība, pētījumi. Mēs uzskatām, ka arī nevalstiskās organizācijas ir jāiesaista īstenošanas procesā. No pieredzes varā, varu teikt, ka šīm organizācijām ir ļoti laba pieredze uzkrāta, strādājot ar jauniešiem, kuri nav integrēti darba tirgu, un mums šī pieredze ir jāizmanto. Un pēdējais eh, komentārs hektārs un um, jaunieši nevienmēr ir labi informēti par šo programmu un nevienmēr arī īsti izprot, kā šī programma darbojas, šeit varētu panākt uzlabojumus. Un ļoti uh, svarīgi ir strādāt pie šīs uh, iniciatīvas kvalitātes uzlabošanas. Esmu gatavs sadarboties ar referenti, ēnu referentiem. Uh, un esmu pārliecināta, ka mēs varēsim dot konstruktīvu ieguldījumu šai procesā. Paldies! Vārds Labaģevs kundzē no Alde grupas. Paldies! Vispirms Vēlos pateikties Romanai Tomčai par ziņojumu projektu un e, arī tiem, kur ir iesnieguši grozījumus. Es iesniedzu tikai dažus grozījumus, jo ziņojums bija līdzsvarots un izcēl gan pozitīvos aspektus, gan arī trūkumus šīs e, jauniešu iniciatīvas īstenošanā iesniegtajos grozījumos ir runa par uh, jauniešu motivācijas uh, nozīmību, par uh, atbilstošu līdzekļu izmantošanu un Tāpat ir runa par to, ka iniciatīvā jāatbalsta uh, projekti, kas ir ilgtspējīgi. Jādomā par uh, šīs programmas ilgtermiņa mērķiem un racionālu līdzekļu izmantošanu. Mums ir jādomā par Eiropas pievienoto vērtību, jo pretējā gadījumā šim finansējumam nav uh, nozīmes. Es uzskatu, ka mums ir jāapspriež šī jauniešu iniciatīva nākamās daudzgad finanšu schēmas ietvaros, lai apsvērtu iespēju turpināt to finansēt. Mēs varam to finansēt, ja varam uh, apliecināt, pierādīt, ka līdzekļi tiek izmantoti racionāli. Mums ir padziļināt, jāizdiskutē šie jautājumi, un gribu teikt, ka ēnu referentu grupa ir ļoti līdzsvarota, un mums ir tiešām ļoti laba sadarbība. Paldies! Paldies! Neredzu Gonzāles kundzi šeit zālē. Terija Rēntke, jā, lūdzu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Terijai šobrīd jāuzstājas sieviešu tiesību komitejā. Viņu lūdza mani eh, viņu aizstāt nolasīšu viņas komentārus. Mūsu grupa ir iesniegusi virkni grozījumu. Mēs balstamies uz uh, to, cik nopietni ietekmē bezdarbs cilvēku jauniešu fizisko un veselībo labklājību un arī uh, eh, bezdarbām ir ļoti postoša ietekme, jo ilgāk jaunieci ir bez darba, uh, jo negatīvāka būs pieredze darba tirgu arī nākotnē. Tādēļ jauniešu nodarbinātības iniciatīvai jāliek akcents uz to, kā sasniegt jauniešus, kuri eh, nestrādā un nemācās lai labāk sasniegtu šos jauniešus, eh, kas ir neaizsargātā situācijā, mēs uh, vēršamies pie dalību valstu uh, jauniešu nodarbinātības dienestiem, lai uzlabotu apmācību arī saviem darbiniekiem, lai viņi labāk izprastu uh, Uh, jauniešu vajadzības, kuri atrodas neaizsargātā situācijā. Jauniešu nodarbinātības iniciatīvai jābūt pirmām solim uz pieju, uh, kas balstīta uz jauniešu tiesībām un nekad nedrīkst atstāt jauniešus uh, novārtā jauniešu iniciatīvas īstenošanas uh, Eh, sākuma posms ir liecina par to, cik svarīga ir partnerība šai jomā. Ir eh, jāintegrē sociālie partneri, jauniešu organizācijas, izstrādājot, īstenojot un izvērtējot eh, jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Diemžēl tas tiek darīts tikai atsevišķos gadījumos Un uh, visbeidzot, mēs aicinām visas dalību valstis jauniešu garantiju padarīt par realitāti. Mēs aicinām jauniešu organizācijas uh, informēt uh, dalību parlamentu, mūsu parlamentu par dalību valstu veiktiem pasākumiem un tos analizēt un iesaist, aicinām iesaistīt visi interesētās puses politikas veidošanā. Paldies! Liels paldies, Ždanovs kundze no zaļo grupas. Tagad es došu vārdu Laurai Agijā no FDD. Jā, paldies priekšsēdētā. Paldies arī kolēģim par šo sākotnējo priekšlikumu. Priekšlikums izvērtē šo nodarbinātības iniciatīvu. Mēs pievēršam uzmanību šim instrumentam tajā laikā, kad mēģinām izvērtēt, cik labi dalībvalstis ir īstenojuši šo jaunatnes nodarbinātības institīvu. Viens no šiem instrumentiem ir bijusi jauna, garantija jauniešiem. Šī projekta, šis projekts uz, uzsver, ka 2008. gadā bija 15% jauniešu bezdarbs, un tagad tas ir um, gandrīz divreiz pieaudzis. Tas mums jāņem vērā, jo mēs redzam, ka ir uh, 10% bijuši uh, bezdarbs uh, tādās valstīs kā Vācija, piemēram, bet Grieķijā, Itālijā, Portugālē uh, jauniešu bezdarbs ir bijis līdz pat 40%. Tā tad jāņem vērā, ka dažādās valstīs situācija atšķiras, un mums ir jāpielāgo uh, atbilstoši soļi katrai dalībvalstī, un tas attiec arī uz uh, pasākumu pielāgošanu šai institīvā. Viena no problēmām, ar kuru saskaramies, ir atšķirības ekonomiskajā izaugsmē un jauniešu bezdarba rādītājos atšķirīgās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs nevaram pieš, piekrist kolēģa rekomendācijai, ka jāpas ātrina struktūrālās reformas, lai šīs atšķirības samazinātu. Nē, mēs tā sakām ne tāpēc, ka mēs vispār esam pret struktūrāliem izmaiņām, bet gan tāpēc, ka ir jānosaka, kuras struktūrālās reformas ir jāizteno konkrētajā dalībvalstī. Ja struktūrārā, struktūrālā reforma Itālijā, piemēram, attiecībā uz um, jauniešu bezdarbu, var to ietekmēt uh, nelabvēlīgi, mm, Tad jāņem vērā, kāda ir konkrētā darba vide Itālijā, un tad mums jāpielāgo arī instrumenti, lai uzlabotu situāciju. Es biju Kalabrijā un Sicilijā maz, mazākā gada laikā um, pētījuma apmeklējumā, lai secinātu, kā darbojas šī nodarbinātības institīvas vietas. Tad man sesnē bija tāda, ka situācija ir dramatiska un uh, audito revīzijas palātes secinājums bija arī tāds, ka nav nekāda kopsaucēja starp mērķiem, kas tiek uh, izvirzīti no, no nu, Eiropas nodarbinātības institīvā un uh, rezultātiem, kas redzam uz vietas. Ir jānodrošina, ka visi var piedalīties šajā pasākumā, kas būtībā izvērš struktūrāls reformas, bet jāpanāk, lai tās atbilst konkrētajai situācijai jāskatās, kas konkrēti uzņēmumiem uz vietas ir vajadzīgs, jāskatās arī, kurā brīdī tas ir un kā var panīkt, lai jaunieši tik nodarbināti. Un ja diskusiju paneļi netiek organizēti, ja nav sadarbības ar dažādiem institucionāliem līmeņiem, ir arī, protams, arī eh, profesionālās eh, kvalifikācijas aģentūras. Uh, taču jāskatās, lai būtu atbilstoši šīs apmācības, kas ir tiešām vajadzīgs darba tirgū. Nav jēgas e, finansēt šos kursus, ja tie neatbilst reālajai situācijai, vajadzībām darba tirgū. Dārga ekonomiskā politika e, var radīt darba vietas, taču arī apmācībām jābūt ir atbilstošām uh, uz vietas eh, valdošanām vajadzībām. Mums ir jāpārtrauc eh, nelabvēlīgi izmantot jaunatnes nodarbinātības institīvu, lai piesaktu nelegālo uzņēmēju darbību, ekonomiku, pelēko ekonomikas zonu. Mums ir jāizvairās no tāda nepareiza uzskata, ka struktūrālās reformas nozīmē, ka šīs uh, nodarbinātības institīvas garantijas noteikti darbosies, tā kā mēs to gribētu. Ir arī citi, citas iespējas, kas uh, izpaužas projektos un kas ir uh, labi uzraugāms, ir pieejama dokumentācija. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka līdzekļi tiek izmantoti tikai tiem mērķiem, uh, kas tiek izvirzīti jaunas nodarbinātības institīvā. Citādi tā būs izgāšanās. Ceru, ka arī turpmāk veiksmīgi sadarbosimies ar kolēģi dažādajās sanāksmēs, kas jau ir paredzēts, lai sagatavotu galīgo tekstu variantu. Paldies. Paldies, Martēna kungs, jūs pārstāvtēja e nevis, vārds jums. Paldies. Nē, es atvainojos, eh, kam doktors Molēns. Uh, uh, eh, nevarēja ierasties, tāpēc, ka Francijā ir streiks. Paldies. Take... Jūs uh, savā vārdā nevēlaties izteikties, ja? Nevēlaties izteikties uh, arī aizstājot malā kundzi, ne? Labi, skaidrs, saka priekšsādātāji. Labralē, kungs, jūs vēlaties izteikties, ne? Neviens ne. Ah, jā, lūdzu, Pāvel kungs. Thank you very much. I... Liels paldies. Es vēlos īsi izteikties par šo tematu. Es tiešām augstu vērtēju mūsu kolēģi darbu, īpaši Slovenijas un Horvātijas delegācijas darbu. Mēs varējām pieredzēt, kā ir līdzīgas problēmas šajās divās valstīs, mm, līdzīgas tām problēmām, kas ir mūsu dalībvalstīs. Es domāju, ko mēs ar šo dosie varam panākt, proti uzlabot šo jaunatnes nodarbinātības institīvas programmu. Tas tika izveidota ārkārtas situācijai savulaik, taču tā nepārprotami ievies uzlabojums jaunas nodarbinātības situācija, taču mēs te vēl, vēl varam ieviest uzlabojums. Mums ir jāatrod veids, lai eh, informācija, iespējas nonāktu to, uh, cilvēku rīcībā, kam tas visvairāk vajadzīgs. Nepietiek ar to, ka informācija parādās kaut kur tīmekļa vietnēs vai laikrakstos. Tie jaunieši, kas nemeklē šādu informāciju, arī jāiz, jāsasniedz. Tā, lai šie jaunieši arī varētu izmantot šīs programmas. Es domāju, mums būtu jāturpina šī programma, tai varbūt būtu jāsaņem plašāks finansējums. Tai ne nav jābūt par alternatīvu nacionālajām programmām. Taču jāsniedz tāds atbalsts un tur, kur tas visvairāk vajadzīgs. Manā skatījumā tā ir ļoti laba programma, un es ceru, ka tā gūs sekmes un arī gaidu galīgo variantu teksta versijai. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties, jautā Ufskoks kundze? Kāsa kungs lūdzu? Paldies! Vēlos pateikties visiem maniem kolēģiem, kas ir klāt. Es uzklausīju jūsu ierosinājumus un komentārus, protams, nodošu tos Romanai Tomče. Nav nekādu pretrunu šies strīdu. Domāju, ka būs ļoti labs ziņojums. Paldies par jūsu ieguldījumu. Thank you. Paldies. Redzu, ka ir pārstāvis no nodarbinātības ģenerāla direktorāta, varbūt ko Leivas kundze lūdzu. Ja vēlties ko piebilst, vārds jums. Paldies par šo sniegto iespēju. Vēlos tikai uzsvērt to, ka šis ziņojums tiešām nāk īstajā brīdī, tas ļoti vērtīgs mēs gatavojam nākošos priekšlikumus tam, kā Eiropas struktūrālie fondu varētu atbalstīt eh, jaunas notarbinātību. Jaunas notarbinātības institīva tika veidot kā krīzes pārvaldības instruments savulaik, taču tagad mēs strādājam pie tā, lai redzētu, kā mēs ilgspējīgāk varam atbalstīt jaunatnes politiku laikā pēc 2020. gada. Un mēs arī zinām, ka gūsim labus ierosinājumus no jūsu ziņojuma. Lielas paldies! Paldies! Ja? Mums būs iespēja atgriezties pie šī jautājuma darba kārtībā, kā jau tika sacīts. Protams, šī plašā institīva nav bijusi sekmīga katrā dalībvalstī, taču ir jau sasniegti uh, daudzi labi rezultāti kas ir jā, jāiestrādā. Un tad mēs arī rodam jaunus veidus, kā panākt, ka jaunieši studē vai nonāk darba tirgu. Un tā viss ir vērtīga pieredze, kas gūti jaunatnes nodarbinātības institīvā. Taču, kā jau daudz no jums minēja, Jaunatnes nodarbinātības institīva tika veidota ārkārtas situācijā, kad tika secināts, ka kaut kas jādara lietas labā. Un tagad mēs strādājam pie tā, lai rastu labākus risinājumus pašreizējā situācijā, kad uh, tā nav tik uh, drūma situācija jauniešiem darba tirgu, salīdzinot ar to, kas bija tad, kad institīva tika sagatavota. Tātad atgriezīsimies pie šī jautājuma 4. decembrī. Tas nozīmē to, ka esam nedaudz apsteidzu, apsteiguši mūsu darba paredzēto grafiku, taču, ja visi, kam jābūt klāt, ir klāt, tad es ierosinātu pievērsties piektiem darba kārtības punktam - dzimuma līdztiesības radītie ekonomiskie ieguvumi Eiropas Savienībā. For... Mēs ar vienu gaidām dažus no gaidāmajiem debašu dalībniekiem, saka Uvskungs kundze. Vēl nav klāt uh, Langbak kundze. Viņa ir ceļā. Nu labi, tad pagaidīsim piecus minūtes, līdz ierodas Langbak kundze. Un tad. Uh, sāksim diskusijas par dzimumu līdztiesības radītiem ekonomiskiem ieguvumiem Eiropas Savienībā. Tātad 5 minūšu pārtraukums. Uh, yes, well, uh, we Mēs te ķeramies klāt darbam. Piektais darba kārtības punkts. Dzimuma līdztiesības radītie ekonomiskie ieguvumi Eiropas Savienībā. Un iesākumā došu vārdu Langbaks kundzei. Viņa ir Eiropas Dzimuma līdztiesības institūta direktore un jūs mums pastāstīsiet par situāciju. Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies! Esmu ļoti priecīga uzstāties nodarbinātības komitejā. Jūsu politikas joma ir tā, kas ir visvairāk saistīta ar ekonomisko neatkarību un ar katra potenciāla īstenošanu. Pirms runāju par ekonomiskiem ieguvumiem, es nedaudz jums pastāstīšu par um, moderniem izaicinājumiem, kas pat labāk notiek dzimuma līdztiesības jomā, kā tas skar uh, sievietes un vīriešus mūsdienās atšķirīgi. Ja jūs tagad paraugāties uz zemo kvalifikāciju, tās tie ir dati no darba tirgus, te jums pastāstīšu sīkāk. Uh, lai ieinteresētu jūs papētīt to, ko mēs esam dažādās jomās jau pētījuši. Un tas, ko, mu, ko jūs redzat, ir tas, ka ir ļoti svarīgi, ja jūs paraugāties uz tām jomām, kur cilvēks strādā ar zemu izglītības līmeni, tad sievietēm ar zemu izglītības līmeni ir liels risks būt ārpus eh, darba vides eh, kļūt par bezdarbnieciem. Tad, kad mēs veicām Maltas prezidentūras laikā pētījumu par eh, zemo kvalifikāciju un izglītību, tad mēs redzējām, ka 6 miljoni 17% sieviešu, kam ir zema izglītība, ir ļoti pakļautas riskam. Tas viņas nekad nav strādājušas. Un divi miljoni vīrieši ar zemu izglītības līmeni nekad ar savā mūžā nav strādājuši. Ja mēs paskatāmies tālāk uz citiem izaicinājumiem, mēs arī paraudzījāmies uz eh, mātēm, eh, kas eh, ir galvenās pelnītājas. Mēs paraudzījāmies uz dažādām ģimenēm. Ir tādas ģimenes, Uh, kur ir cilvēki, kam ir ģimene, bet kam ir sajūta, ka viņi tajā ģimenē nevar dzīvot īpaši saistībā ar uh, vardarbību ģimenē. Mums ir uh, daudz ģimeņu, kuru bērns audzina viens vecāks, un 85% šādu ģimeņu ir tieši sievietes ar bērniem. Un es parādīšu jums vēlāk slaidu par uh, konkrētiem sievietēm, bet ja jūs paraugāties uz pēdējo slaidu, kur ir vislielākā atšķirība, tad ja jums ir ģimene, kurā aug trīs līdz vairāk bērnu, tad tas, tā ir vislielākā negatīvā ietekme ne tikai uz nodarbinātību, bet īpaši uz nodarbinātību, uz to risku, ka sievietes nevarēs strādāt. Ja jūs paraugāties uz šo slaidu, tad jūs redzat, tas viss pieaug piedzimstot katram bērnam. Bet šodien 55% sieviešu, kas uh, dzīvo ar trim bērniem, ir nodarbināts, bet pārējās nav. Tā, viņas ir bezdarba. Bet kad mēs panalizējām vairāk, tad mēs redzējām, ja mēs paraugāmies uz to no nabadzības riska viedokļa, tad no šīm 55%, kas strādā, 44% šo sieviešu ir pakļautas riskam ka tās dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Ja viņa partneris vai vīrs, cits ģimenes loceklis zaudē darbu. Tas nozīmē to, ka, kad mēs plānojam savas politikas, mums arī šis aspekts jāņem vērā, jo šis fakts ir ļoti svarīgs. Ja mēs paraugāmies tagad uz šo slaidu par vientuļiem vecākiem. Jūs paraugāties uz valstīm, tad jūs redzat, cik liels ir atšķirības starp valstīm, cik liels ir atbalsts sociālās iekļautības politikas dažādajās dalībvalstīs un kā tas skar vientuļos vecākus. Un dažos citos pētījumos mēs secinājām, cik svarīga ir sociālā aizsardzība, kā tā tiek sniegta Un īpaši tad, ja šie vientuļie vecāki ir ar zemu izglītības līmeni, tad viņu risks eh, nonākt eh, situācijā zem nabadzības liekšņi daudzkārt pieaug. Un ja mēs paraugāmies uz jaunajām mātēm un sievietēm ar mazgadīgiem bērniem, tad eh, viņi ir viss mazāk nodarbinātā grupa. Tikai 65% no vientuļajiem vecākiem bērniem ir Eh, zema darba in intensitāte ģimenē. Tas nozīmē to, ka ja kaut kas atgadās, tad uh, sieviete uh, īpaši jaunā māte zaudēja savas iespējas, nu, tik nodarbinātāji un nonāk arī zem nabadzības sliekšņa. Tagad cits slaids. Tas attiecas uz dzīves un darba līdzsvaru. Un te jūs redzat. Starp citu, tas bija viens no mūsu secinājumiem dzimuma līdztiesības indeksu pētījumam, kuru mēs rīt izklāstīsim padomē. Mēs skatījāmies, kā dzimums ir saistīts ar eh, citiem faktoriem, eh, migrācijas eh, pieredze, vecums, ģimenes tips un tad auguma, tad jūs paraugāties, kā tas darbā, darba tirgu darbojas, tad jūs redzat, mm, kas rūpējas par bērniem vai par vecāku gadu gājumu cilvēkiem vismaz stundienā. Un te jūs redzat, cik liels ir tās atšķirības. Ja pirmajā grupā ģimenē jūs redzat, ka tie ir vientuļie vecāki, kam ir vislielākā atšķirība, tas nozīmē to, ka vientuļie vecāki tēvi vai mātes eh, daudz laika veltīja šādai aprūpēji un neapmaksāt darbu. Un ja jūs paraugāties uz eh, izcelsmes valsts, dzimšanas valsti, tad eh, sievietes, kas ir dzimušas ārpus Eiropas Savienības, divreiz vairāk vismaz stundu dienā veltīja Uh, neapmaksātajam darbam aprūpe, un tad jūs redzat, cik daudz iespēju tik nodarbinātām ir šīm sievietēm. Mēs analizējam vēl citu faktoru, kas ir ļoti saistīts ar darba tirgu. Tas arī saistīts ar risku mm, nodarbinātības politikām nākotnē un arī attiecībā uz līdztiesīgu ienākums sadalījumu. Ja mēs paraugāmies uz tā sazmie fenomenizētajām nozarēm, kā aprūpe, izglītība, um, veselības jomu un savukārt uz inženierijas zinātnēm, matemātika, fizika, tad tās ir divas galējības. Un jūs redzat, kāda ir šī līkna attiecībā uz feminizētajām nozarēm. Uh, tur ir eh, ļoti maza alga salīdzinājumā ar otru galējību. Pār par 80% nodarbināto tai, noz, tajās nozarēs ir sievietes. Un tad jūs redzat šajā pētījumā, ka vīrieši, kas ir virs vidējā rādītāja, tas nozīmē, ka, ka ir uh, daži vīrieši, kas strādā uh, labklājības, veselības aprūpas, izglītības nozarē, tad tagad 2017. Eh, gadā vēl mazāk ir vīrieši, kas vēlas strādāt šajās jomās. Un ja jūs paraugāties uz eh, zemāko līniju, tātad cik daudz sieviešu vai uh, meiteņu strādā eh, tajās eh, STEM, jeb eh, inženierzinātņu un parasti vīrieši raksturo, raksturojās šajās nozarēs, tad šo sieviešu skaits pilnīgi nav pieaudzis pēdējo desmit gadu laikā. Un tagad, ja jūs paraugāties uz vecumu kategoriju, tad vīriešu tādu vīriešu skaits, kas darbojas labklājībā, izglītībā un medicīnas medicīnas jomā samazinās. Viņu vecums tagad ir 60, 64 gadi, eh, bet tas nozīmē, ka pēc dažiem gadiem eh, vispār būs tikai daži vīrieši, kas strādās šajās nozarēs, jo viņi novaco. Mēs arī paskatījāmies uz dažiem segregētajām nozarēm. Ja jūs paraugāties uz izglītību, tad jūs redzat, cik liela ir atšķirība galvenais profesijās. Un tad, ja jūs paraugāties uz to izglītību, tad jūs redzat, ka tikai 18% vīriešu mācās, lai strādātu izglītības jomā. Tas arī ātaino, uh, kā universitātēs uh, vairāk vīrieši strādā, bet savukārt skolās tās ir sievietes, bet tas arī ataino sabiedrības stereotipisko domāšanu, ka tiek uzskatīts, ka vīriešiem skolā nav vieta. Un ja visparaugāties uz dabas zinātnēm, tad šī ir vienīgā joma, kurs, kur sievietes labprāt studē, interesējas par to, taču ja viņas studē dabas zinās, tad parasti tās nonāk uh, izglītības jomā, uh, viņas vienkārši māca tālāk, um, nevis nonāk uh, tajās jomās, kur strādā augsti kvalificētas Uh, personības. Un informācija, komunikācija, tehnoloģija 79 mm, uh, procentu vīrieši mācās, bet arī sievietes tur grib darboties. Un prognoz liecina par to, ka tieši šajā nozarē būs visvairāk cilvēku vajadzīgi un pietrūks cilvēku, kas ir kvalificēti. Un tikai piektā daļa no visiem studentiem, kas uh, mācās IKT, ir sievietes, un viena ceturdaļa sieviešu darbojas eh, inženērijā un būvniecībā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā pie tā, kā mēs varam risināt kvalificētu darba spēku trūkumu, un tai pašā laikā arī jāskatās, kā dzimuma līdztiesība var uzlabot šo situāciju. Šķiet, ka nedarbojas mana pulca saka Langbaks skundze. Nu, tagad es esmu nonākusi pie ekonomiskajiem ieguvumiem, pamatojoties uz uh, tās informācijas, no kuras secinām, ka izaicinājumi mūsdienās ļoti lieli. Tad Eiropas Savienība zaudē, jo mēs neiedrošinām sievietes uh, mācīties STEM. Uh, nozarēs un vīrieši savukārt mācīties izglītības, labklājības un medicīnas nozarēs, jo tad mums būtu labāka iespēja būt labumu no katra dzimuma prasmēm. Un tad mēs sagatavojam pētījumu par līdz dzimuma līdztiesības radītiem ekonomiskiem iegumi, mēs izmantojam ļoti uh, viltīgu modeli, ko bija izstrādājis Kembridžas ekonometrikas speciālisti, mēs to devējam par EIGE. Mēs analizējam visu dažādās politikas jomas, kur var redzēt, tagad darbojas, liels paldies, saka Langpaks kundze. Tātad mēs izanalizējam dažādos scenārijus, kur uh, atrisinot dzimumu līdztiesības problēmu, um, piemēram, starp to, ka uh, STEM strādātu ne tikai vīrieši, bet arī vairāk sieviešu, un ja jūs arī novēršiet atšķirības lēmumu pieņemšanas struktūrās, tad mēs redzam, ka ir ekonomiski izmērāmi ieguvumi Ja jūs eh, attīstāt personīgās dzīves un darba dzīves līdztiesību, ja jūs investējat darba vīdes izmaiņās, visas tās problēmas, kas šodien Eiropas Savienībā pastāv, tad var secināt, kāds būs ekonomiskais iegumums. Un kā jūs šeit redzat, mēs secinājām, izdarījām dažus secinājumus, es varbūt vispirms jums parādīšu, <clears throat> kāds bija izējas punkts, mēs izējas punktu vienkārši um, izvēlējāmies, spriežot pēc tā, kā attīstība norisinās šodien. Un tad mēs skatījāmies, kā būtu jānovērš dzimuma nelīdztiesība. Tas parasti tad um, izpaužas kā trūkumi, um, priekšrocību trūkums sievietēm. Tātad mēs mainījām šos scenārijus. Viens no scenārijiem, kurā mēs izmantojām uh, vēsturiski iegūtus datus, spriežot pēc normālas attīstības, ekonomikas attīstības, tad mēs skatījāmies e, trešā līmeņa izglītību. Ja mēs tur novērstu dar, e, dzimumu nelīdztiesības problēmas e, trešā līmeņa izglītībā, un <clears throat> tad vēl cits scenārijs bija saistīts ar darba tirgus izmaiņām, jau un arī attiecībā uz um, algu atšķirībām pētījām demokrātiskās izmaiņas, uh, ja mēs, piemēram, mazinātu atšķirību vīrīti, vīriešiem, sievietēm algu ziņā, un kā mēs varētu palielināt uh, produktivitāti. Un tad mēs arī skatījāmies, kā būtu, ja mēs visus šos uh, labvēlīgos scenārijus apvienot. Tad jūs redzat, ka mēs esam veikuši ļoti pamatīgus aplēses, pamatoties uz šo ekonomisko modeli, tad mēs izdām šādu secinājumu, ka līdz 2050. gadam, ja mēs novērstu visus trūkums, ja mēs aktīvi investētu dzimumu līdztiesībā, tad jūs redzat, ka IKP per capita Eiropas Savienībā vidēji pieaugt par 9,6% bez jebkādas citas investīcijas, vienkārši novēršot dzimumu nelīdztiesību. Un eh, eh, monetāri tas izpaustos kā 3,15 triljonu eiro. Un tas liecina par to, ka te mēs atsevišķi skatījāmies pirmo scenāriju. Ja mēs novērstu dzimumu nelīdztiesības problēmas STEM nozaru izglītībā, Es jau šodien minēju, ka tas ir liels, tā ir liela nozara, kam ir liels potenciāls nākotnē, un tur ir vajadzīgi daudz kvalificētu cilvēku. Un ja vīrieši tur studē tā, kā viņi studēja līdz šim, tas ir paredzams arī nākotnē, tā, bet mēs vēl pieliekam klāt aktīvo veidu, kā meitenes padarīt interesēt šajā jomā, tad mēs redzētu, ka tas radītu vēl papildus 1,5 miljonu darba vietu, un tad pamatojoties uz aplēsēm, ja šīs darba vietas 70% apjomā izmantot sievietes, tad mēs nonāktu pie šī ātrā scenārija, tas ir viens, un tad ir uh, īsai, um, lēnais scenārijs būt kaut kāda atšķirības starp tiem diviem, un tomēr katrā gadījumā tas mums sniegt lielu ieguvumu. Lēnais scenārijs bija tas, kurā mēs skatījām, kas notiktu tad, ja dalībvalsts neinvestētu ļoti daudz, bet, piemēram, tās izvēlētos dažas jomas aktīvāk nekā šodien, bet ne visas. Un tad ātrais scenārijs paredzēja, ka būtu ļoti aktīvi pasākumi, kas ir iespējami un nepieciešami. Te jūs arī redzat to atšķirību dažādajās dalībvalstī. Tad mēs paskatījām ceturto scenāriju Mēs iedomājamies, ka ja mēs uzlabojam Eiropas Savienībā darba dzīves un privātās dzīves līdzsvaru, ja mēs arī uh, šīs atšķirības novērs līdz 2050. gadam, tad arī tikai ar šiem pasākumiem atšķirības uh, uh, starp sieviešu un vīriešu algām arī mazinātos, jo sievietes ar strādātu tad stem nozerēs, un arī, ja jūs palielinātu šo uh, auglības um, um, rādītāji, tad uh, arī sievietes ilgāk varētu strādāt un justos brīvāks darba tirgu. Un te jūs redzat, ka dažādās dalībvalstīs arī uh, auglība pieaugtu, dažādās atkarībā no tā, kāda ir situācija. Tā. Un tad mēs analizējām, es tad rīt par to stāstīšu vairāk, kā jau minēju, uh, kāds ir dažādu valstu indeks. Mēs divos scenārijos izvēlējāmies tad divas laika periods. Tad ir indeks, kas rāda e, deviņas labākās valstis, kur ir laba dzimuma līdztiesība, tad ir vidēji, tad ir valsts, kur ir vidēji attīstīta līdztiesība, un tad ir tās, kurās ir vismazākā līdztiesības ar vīriešiem sievietēm. Un tad trešā grupa, kā jūs redzat, tur ir uh, visvairāk, visspēcīgākā vis, visiesības situācija. Šīs valstis, protams, ne, neinvestē tik daudz, jo tās jau tagad daudz investē, bet pirmā grupa, tie tā būtu vislielākā ieguvēja. Ja šajās valstīs tiktu veikta tie pasākumi, kas tiek darīti trešās grupas valstīs, tad pieaugums IKP līdz 2050. gadam būtu par 15%. Pētījumā eh, ir vairāki aspekti izskaidrot, arī tīmekļa vietnē ir redzams, tur ne tikai modelis paskaidrots, bet arī loģika un izklāstīt pasākumu, kas veik, veicami. Uh, Ja jūs rīcībā ir laiks, paskatiet, lūdzu, mēs ar vienu esam gatavi sniegt jums papildu informāciju, taču ir nepārprotami e, liet, apliecinājumi tam, ka e, dzimuma iztiesība nav tikai tāds papildu faktors, bet tiešām būtisks elements e, darba tirgū. Paldies! Es domāju, ka Tie ir arī fakti, kas ļoti labi atspoguļo jūsu iniciatīvu runājot par darba un uh, privātās dzīves uh, līdzsvarošanu. Un mēs, protams, nevaram būt akli un domāt, ka šādas problēmas nepastāv, iepazīstoties ar faktiem un dažādiem pētījumiem, kas jau šajā jomā ir tikuši veikti. Un mums, protams, ir jāparūpējas par tādas visiem izdevīgas situācijas radīšanu, un, diemžēl, Eiropas Savienībā ir ļoti neviendabīga situācija. Ja runājam par dalību valstīm, jo ir tādas, kas jau ir ļoti progresīvas šajā jomā, un citas savukārt netik ļoti. Bieži vien kā politiķi mēs uh, sastopamies ar uh, ļoti atšķirīgu spektru reakcijām, vai nu kaut kas ļoti tāds negatīvs vai pozitīvs, nu nav tādu, tādas mērenības. Un diskusijas arī mēdz būt uh, gan agresīvas. Man šķiet, ka paies uh, krietnes laika brīdis, pirms kaut kas patiešām uh, mainīsies uz labo pusi. Ir Eiropas Savienības dalība valsts, kas jau atrodas uz pareizā ceļa, bet ir tik ārkārtīgi daudz valstu, kam vajadzēs vēl ilgi strādāt, lai sasniegtu savus mērķus. Ko tad jūs eh, varat darīt, lai atspēkotu šos negatīvos um, komentārus? Langbaks kundze pārvaicā, vai tieši par profesionālo un privāto dzīvi runā priekšsēdētāji, un priekšsēdētāji atbild, atbild apstiprinoši. Jā, parlaments pie tā strādā, un mēs patiešām. gribam teikt, ka eh, arī komisijai šis temats nav svešs un varbūt jūs to aplūkot, nu, nedaudz caur citu prizmu. Bet ko darīt, lai nebūtu šādas negatīvas attieksmes, lai arī dalība valsts būtu entuziastiskāk noskaņot sieviest atbilstošas iniciatīvas. Un kā tad kaut ko mainīt, ņemot vērā to, ka sabiedrības pretestība vai, vai uh, struktūra pretestība ir tik liela? Paldies, jā, varbūt uh, daži vārdi par uh, darba un privātās dzīves uh, kombinēšanu. Tas ir sarežģīts jautājums, un kādēļ šī negatīvā reakcija? Protams, uztvere ir atšķirīga, un cilvēki to visu arī interpretē. Uh, atšķirīgi. Indeksā mēs arī šim jautājumam pievērsāmies. Nu, ir jau tā, ka vīrieši pārsvarā strādā garākas darba stundas, un ja ir ģimenē vairāk bērnu, tad, protams, arī sievietēm nāks vairāk piekopt mājas soli, un viņām nav arī tik daudz iespēju izlausties darba tirgū. Bet Eh, ja jums ir jāstrādā ilgas stundas, ļoti intensīvs darbs, un jums nav eh, pēc tam vakarā iespēja atpūsties, tas arī ir problemātiski. Un ja jums nav iespējams arī pabūt eh, vairāk stundas ģimenes lokā, tā patiešām ir problēma. Mēs nerunājam tikai par eh, profesionālās un privātās dzīves kombinēšanu, mēs runājam arī par attieksmi. Un jā, tiek eh, izplatīts tāds viedoklis, eh, ka vīrieši ir zaudētāji, vīrieši parasti ir īsāks mūža ilgums, un ja viņi nevar laiku pavadīt vairāk kopā ar ģimeni, tas patiešām ir smagi. Ļoti Daudz kas ir saistīts arī ar tādu uztveru, tīri psiholoģiskiem aspektiem. Darba un ģimenes dzīves apvienošana, protams, ir viens no galvenajiem faktoriem, lai varētu panākt tādu labāku dzimumu līdztiesību. Es uzskatu, ka iniciatīva ir veiksmīga un mēs varēsim ne tikai uh, Eh, īstenojot šos principus, Eiropu padarīt konkurētspējīgāk, bet arī varēsim parūpēties, lai sievietes var iekarot savu vietu darba tirgu, lai viņām būtu labāka izglītība, un, ja tas netiks panākts, protams, mēs eh, būsim zaudētāji. Paldies, vai kāds vēlas vēl uzdot jautājumus? Tagad vārds Vilijai Blinkevičūtei, kas ir sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētāja. Jā, viņa ieradās ar nokavēšanos šodien. Jā, jā, saka Blinkevičūtas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Išties, mm, e, e, e, aš atsiprašau, lyčių lygybės instituto direktorė. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ļoti atvainojos, man ir jāatvainojas arī Langbakas kundzei, ka nevarēju piedalīties uh, sēdē tad, kad jūs uh, uzstājāties ar savu prezentāciju, bet es ceru, ka mums būs iespējas par to apspriesties arī zem četrām acīm. Es ar lielu prieku iepazīšos ar jūsu pētījumu rezultātiem. Tagad uh, papildināšu priekšsēdētājas kundzes teikto par šo uh, privātās un darba dzīves uh, kombināciju, kombinēšanu. tiek domāts par to, kā uzlabot sieviešu pozīcijas darba tirgū. Komisija jāskatās, kā atvieglot sieviešu atgriešanos darba tirgu un kā viņām būtu iespēja pēc tam arī saņemt augstāku pensiju. Par to diskutē arī parlaments un dalību valstis. Lietuvā esmu piedalījusies daudzās diskusijās par šo tēmatu. Un visai bieži dzirdu arī dažādus argumentus Ir, eh, protams, eh, cilvēki, kas ir ļoti priecīgi, ka, piemēram, vīrieši arī tēti var ņemt bērniņu kopšanas atvaļinājumu. Bet savukārt citās sabiedrības daļās tas šķiet kaut kas pilnīgi nepieņemams gribēju pavaicāt, nu kā tad mainīt šo attieksmi, domāšanas veidu. Šīs ierašas ir patiešām iesīkstējušas, varbūt vajadzētu investēt vairāk arī izglītībā jau nu, no bērnu dārs gadiem par to runāt, lai mainītu patiešām šo iesakņojušos attieksmi, cīnoties pret uh, iesīkstējušiem um, stereotipiem. Ar direktīvu, pat ja tā būs ļoti laba, nepietiks tā nepanāks uh, līdztiesību un uh, nemainīs cilvēku domāšanas veidu sabiedrībā. Darba tirgus, protams, Eiropai ir ļoti eh, svarīgs um, konkurētspējas dzinulis. Ko tad darīt? Kurās jomās vairāk investēt? Paldies! Paldies! Es jums pilnībā piekrītu. ka tas, kādā veidā direktīva tiks uh, interpretēta, uh, ir ļoti svarīgi. Un, protams, ir uh, jābūt informācijas kampaņām, ir jābūt arī tādiem labiem piemēriem personībām sabiedrībā, kas demonstrē, ka tas ir iespējams. Un, ja jums liekas, ka, piemēram, vīrietis nevarēs būt pietiekami labs Eh, kā tētis, kā, teiksim, maisaimnieks un arī pat eh, sievas dažreiz ir noraizējušās. Viņām šķiet, ka šis tēls varbūt netiks ar šo lomu pietiekami labi galā. Tiek minēts arī, ka četri mēneši, ko šis um, bērnu kopšanas atvaļinājums, ko varētu ņemt tēvi, nebūs uh, pietiekami ilgs, uh, lai varētu kompensēt arī to, ka, piemēram, viņam ir uh, lielāka alga, kuras daļu viņam nāksies zaudēt, ja viņš ies šajā atvaļinājumā. Bet ir jāapzinās, tā ir jūsu ģimene. Jūs esat spēruši šo soli, dibinājuši ģimeni, lēmuši, ka vēlaties bērnus, un tad jums arī par to ir jāuzņems atbildība. Bet tam jau ir arī liela tāda papildu vērtība. Uh, uh, emocionālā papildvērtība un uh, plašsaziņas līdzekļos arī par to tiek diskutēts un varbūt par to vajadzētu diskutēt vairāk vai citā manierē, lai jaunie vīrieši arī varētu būt informēti, ka viņi var šo atvaļinājumu ņemt. Paldies! Paldies! Paldies, ka jūs ieradāties. Esmu pārliecināta, ka jūs pie mums ieradīsieties atkal. Mēs uzdosim jautājumus, gribēsim dzirdēt atbildes un darba uh, un privātās dzīves līdzsvars noteikti ir jautājums, kuru turpināsim iztirzāt, un mēs gribēsim redzēt arī konkrēts rezultātus. Nākamā komitejas sēde notiks 16. oktobrī 15.00, beigsies 18.30 un 19. oktobrī mēs darbu sāksim 9 no rīta un strādāsim līdz pusdienas laikam 12.30. To jums esmu paziņojusi un gribētu atgādināt, ka šajā pēcpusdienā mums ir kopīga uzklausīšana ar kultūras eh, komiteju par Eiropas solidaritātes korpusu. Abām komitejām šis jautājums ir ļoti svarīgs, it sevišķi mūsējai. Mēs vēlamies jauniešiem radīt patiešām tādu labu darba tirgu, mēs vēlamies redzēt solidaritātes izpausmes un vēlamies arī izvairīties no sociālā dempinga. Strādāsim ASP 1G3 Altiero Spinelli ēkā, sāksim darbu 15.00 un e, jūs esat laipni lūgti piedalīties uzklausīšanā. Paldies Langbakas kundze un tagad šī sēde ir beigusies. Paldies!